cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Witam Państwa, proszę Państwa, możemy już rozpoczynać, mamy... Labrīt, dāmas un kungi, sāksim darbu. Gan esam nedaudz aizkavējušies. Priekšādātājs De Castro kungs šodien nevarēja ierasties, bet nu mums tomēr jārīko balsošana par virkni tematiem un cerams, ka mums izdosies pavisam ātri ar to visu arī tikt galā. Līdz šim mūs ir tikai Lajonkungs informējis, ka viņam nav balsošanas kartiņas, līdz ar to pieņemu, ka pārējiem visiem acīm redzot ir kartiņas līdz, ja? Lieliski, nu tad pāriesim pie pirmā darba kārtības punkta. Atgādināšu jums, ka koordinātoru sanāksme, kas sākotnē tikta paredē, paredzēta kā devītais darba kārtības punkts, ir pārcelta uz nākamo nedēļu, 27. janvāri. Tāpēc var gadīties, ka sanāksim pabeigsim agrāk, lī, agrāk nekā 12.30, un tas, protams, negan neietekmēs nekādā veidā mūsu pēcpusdienas darbu kārtību. Jūs taču zināt, ka saskaņā ar darba kārtību pēcpusdienas sanāksmē jāsāks pūkstens trijos, un vispirms notiks viedokļu apmaiņa ar attiecīgo Grieķijas ministru Un šī sanāksme tiek raidīta, turklāt gribu jūs informēt tiešraidē. Ja jums nav iebildumu, tad iepriekšējo protokolu, iepriekšējo sanāksmu protokolu tiks uzskatīt par apstiprinātu pāriem pie 4. darba kārtības punktu līdz ar to. Un tas ir, lūk, ar pārtikas apriti dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvu materiālu saistīt izdevumu pārvaldība. Referenti ir Lebrēns kundze. Un viņi mums pastāstīs par to, kas noticis trialogā un liks priekšā konsolidēto tekstu. Nākamais darba kārtības jautājums, tā tad ir šis ziņojums. Izdevuma pārvaldība šai jomā. kā saprotu, tad ļoti garu un sarežģītu sarunu rezultātā esam nonākuši pie politiskas vienošanās par šo dokumentu. Bet šķiet, ka par šo jautājumu nespriedīsim visgan tūlīt, bet pāriesim uzreiz pie balsošanas. Vai jums šķiet, ka ir nepieciešams likt priekšā šī trialoga rezultātus, vai cep priekšā datās? Ja nē, nu tad saprotu, ka varam vienkārši ķerties pie balsošanas. Aha, we, we now... The point is postponed, postponed to the 11th February. Okay. Then we go to point 5. Okay. Taki, takim razie... Nu tā, tā man sekretariāts šeit stāsta, ka šis jautājums ir pārcelts uz 11. februāri. Uh, Un tagad ķersimies pie piektā darba kārtības punkta, respektīvi Eiropas dārzkopības nozars nākotne - izaugsmas stratēģija. Lūk, tas ir Antejas Makintājas ziņojums. Par to mums jābalso. Tas ir pašinstīvas ziņojums. Esam saņēmuši 167 grozījumus virkni kompromisu grozījumi ir izstrādāti un likti mums priekšā. Nu, un tā rezultātā jādomā mūsu balsošanas process norisināsies vienkāršāk. Referents kundze vēlaties izteikties? Nu, ja nē. Nu, ja jūs man uzaicināt runāt priekšsādātāji, tad labprāt izmantošu šo iespēju. No manas skatu pat raugoties, šis ir mans pirmais ziņojums, ko sagatavoju šai komitejai. Esmu ārkārtīgi pateicīga par to sadarbību, ko kolēģi man izrādīja. Nu, pat jau tika teikts, tika iesniegt 167 grozījumi. Esam patiešām centušies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai samazinātu šo grozījumu skaitu un būtu balsošana daudz labāk uh, organizējuma. Un tāpēc lūkšu no kolēģiem arī zinām tādu atsaucības pretimnākšanas Um, spēju no visām grupām. Um, domāju, ka varētu um, kolēģi mēģināt atbalstīt šos komitejas grozījumus. Jo mūs, mēs taču visi zinām, cik svarīga Eiropā ir dārzkopība, ņemot vērā, ka tā veido tik lielu daļu, tik lielu daļu no lauksaimniecības eh, produkcijas, bet aizņem tik nelielu daļu kultivējumās zemes. Uh, Nu, tāpēc es tiešām ceru, ka mums izdosies nodrošināt plašu atbalstu šim ziņojumam, un es visiem kolēģiem ļoti pateicīgi. Bardzo dziękuję, pani. Liels paldies, turpina priekšsēdātājs. Nu, tad ķersimies pie balsošanas. Pirmais kompromiss. Par? Balsosim paceļot rokas. Pieņems. 40. grozījums par pret pieņemts. H kompromiss. Vēlties pārbaudīt elektroniski. Balsojam par 40. grozījumu. Labi, balsosim elektroniski. Saņie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad H kompromiss. Par? Pret? Pieņemts. 44. grozījums. Par? Pret? Pieņemts. I kompromiss. Par? Pret. Pieņemts. 53. grozījums. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 53. grozījumu. Zamekam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie 54. grozījuma. Par? Pret? Atturs pieņemts. Ja kompromiss par? Ja kompromiss par, pret? Priekšādētājs tomēr sevi labo, jā, mums vēl bija jābalso par 55. grozījumu. Pēc māk pakaļ 55. par. Nu, pāriesim uzreiz pie elektroniskās balsošanas par 55. Beidzam balsot. Paldies, noraidīts. Tagad gan jē kompromiss var. Pret? Pieņemts. 62. grozījums par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Lajona kungs arī ir pret. Līdz ar to ir 18 pret. Noraidīts. Sešdesmit trešais par. Pret. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 63. Beidzam balsot, noraidīts tomēr. Sešdesmit ceturtais. Par? Pret? Pieņemts. 65. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 65. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. Par? Pret? Atturas pieņemts. 66. Pret atturs pieņemts. Kā kompromiss? Kā kompromiss tālāk? Nu, tā tad, kā jau teicu, vēlreiz, vēlreiz par kā kompromisu par? Pret? Pieņemts. 69. grozījums par? Pret? Pieņemts. L kompromiss tālāk par? Pieņemts pret pieņemts. Viens bija tikai pret. 75. grozījums. 75. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. pats ir pieņemts. Lajana kungs gan ir pret. Tāpēc tomēr grozījums ir noraidīts, jo ir 17 par un 17 pretā. Tad 75. noraidīts. Kā jau teicu, Lajon kungs bija pret. M kompromiss tālāk par. Pieņemts. 85. grozījums. Par? Pret? Šķiet pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk N kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. 89. grozījums. Par Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmitais. Deviņdesmit pirmais. Par?

Noraidīts. Kompromiss O. Par? Pret? Pieņemts. 97. grozījums par? Pieņemts. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk P kompromiss. Par? Pieņemts. Tālāk pāriem pie kompromisa Q. Par, par pret, pieņemts. Pārējiem pie 102. grozījuma. De Castro par, pret, pieņemts. 103 par, pret, pieņemts. 104. par, pārbaudīsim elektroniski, 104. Beidzam balsot. Noraidīts. R kompromiss. Par? Pret? Atturas pieņemts. Pārējiem pie kompromisa grozījuma numur S. S par. Pret? Pieņemts. 113. grozījums par pret, noraidīts. 114. grozījums par, pret, noraidīts. 116. par, pret, pieņemts. 117. par, pret, noraidīts. Kompromiss T par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums U par, pret, pieņemts. 124. grozījums par, pret, pieņemts. 125. par pret pieņemts. 126. par pret Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs vēlaties, lai mēs atkārtojam balsojumu? Es neredzu nekādu vajadzību to darīt. Labi, tad kompromiss grozījums V par pret, pieņemts. 131. grozījums par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums dubultvē par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums X par, pieņemts. Kompromisa grozījums, nē, 140. grozījums, Dantēna kunga grozījums par? Pret? Noraidīts. Kompromisa grozījums Y par? Pret? Pieņemts. 148. Par? Pret? Pieņemts. 147. Par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums AC. Par. Pret. Pieņemts. 150. Par. Pret. Pieņemts. 151. par. Pret. Pieņemts. 152. par. Pieņemts. 153. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 153. Pieņemts. Kompromisa grozījums Z par pret šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par kompromisu Z. Beidzam balsot. Ko domā Lajonkungs? Viņš atbalsta šo kompromisu, nu tad pieņemts. Tādā gadījumā pieņemts. Tālāk pārējiem pie 156. grozījumu par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 156. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. Par 157. jā, patiešām šis grozījums atkrīt, ja tika pie, jo tika pieņemts Z kompromiss. Pārim pie 159. 159. grozījuma par? Pret? Noraidīts. 161. Par? Pret? Noraidīts. Kompromisa grozījums AA par, pret, pieņemts, 164. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt sešdesmit piektais par. Pret. Pieņemts. 168. Par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums AB. Par? Pret? Pieņemts. Tālāk pārējiem pie pirmā grozījuma - apsvērumi. Tā ir pirmā ievilce. pieņemts. Otrais grozījums par pret pieņemts. Trešais grozījums par pieņemts. Ceturtais par pret. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pieņemts. Kompromiss B par pret pieņemts. Kompromisa grozījums A Par? Pieņemts. Kompromisa grozījums C par? Pieņemts. Kompromiss D par? Pieņemts. 15. grozījums par pret pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 17. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Hauslinga grozījums. Pieņemts. Priekšādātais sevi labo. Tātad 18. 18. grozījums. Balsosim par 18. par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums E par Pieņemts. Kompromisa grozījums F. Par. Pret. Pieņemts. 24. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 25. par pret noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 25. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums par pret pieņemts 30. par pret neviens nav pret pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 30. grozījums. Šķiet, ka tie, kas sēž zāles kreisajā pusē, balsos par dekastroko grozījumu, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Hauslinga grozījums par. Pret. Noraidīts. 32. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 32. Beidzam balsot pieņemts. 33. grozījums par pret Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. pēdējais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūcijas projektu grozītā versijā. Par. Labi, balsosim elektroniski. Balsosim elektroniski par rezolūcijas projektu grozītā versijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 par 10 pret 1 atturējās. Lainkungs, ko gan jūs domājat par to visu? Jūs esat par? Ja, jūs esat par, tātad 22 par. Nu, un tad tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Punkts, punkts. Ir sastais darba kārtības punkts. Przejdziemy teraz do głosowania nad raportem pani Paulus. Kad pāriesim pie balsojuma par eh, Maritas Polsenes ziņojumu ir iesniegti 104 grozījumi šim ziņojumam, un grupas ir ierosinājušas arī 9 kompromisa grozījumus. Polsēns kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt, pirms mēs pārējām pie balsošanas? Так, что есть то? Не? Припался, да? Припался, так? Что есть то? Окей. Okay. Proszę, państw, proszę Państwa, otwieram, otwieram głosowania. Līdz ar to mēs uzsākam balsošanu par šo darba kārtības punktu. Sāksim ar pirmo grozījumu. Kas ir par? Paldies, pieņemts. Kas ir par otro grozījumu? Paldies, pieņemts. Kas ir par trešo grozījumu? Paldies, pieņemts. Kas ir par ceturto? Paldies, pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Paldies. Sestais grozījums, kas par? Paldies, pieņemts. Tagad 22. grozījums, kas ir pār, kas pret, paldies, pieņemts. Divdesmit trešais grozījums, kas pār, paldies, kas pret, pieņemts. Divdesmit ceturtais, kas pār, paldies, kas pret pieņemts, 25. <laughs> es atvainojos. Jā. Tas mēs eh, balsojām šobrīd par 27. grozījumu patiesībā. Kas ir par, kas pret? Noraidīts. 28. kas par, kas pret? Noraidīts. Pārbaudīsim, balsojot vēlreiz elektroniski par 28. grozījumu. Ne, man saka, ka tas nav jādara, tad to arī nedarīsim. Pārējām pie 29. grozījuma, kas ir par. Es ļoti atvainojos, bet tā kā Bovē kungs man teica, ka vēloties personāla balsojumu, bet pēc tam viņš pārdomāja un es arī pārdomāju par šo grozījumu. Tātad tagad balsojam par 29. grozījumu. Kas ir par? Paldies, kas pret? Pieņemts. Pārējām pie 31. grozījuma. Kas ir par? Paldies, kas pret? Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Beidzam balsot elektroniski. Lajana kungs ir par, līdz ar to grozījums ir noraidīts ar, nē, 16 balsis par un 16 balsis pret, tātad grozījums ir noraidīts. Pārējām pie pirmā kompromisa. Kas par? Paldies, pieņemts. 35. grozījums, kas par? Paldies, kas pret? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 35. grozījumu. Beidzam balsot elektroniski. Un grozījums ir pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Paldies, pieņemts. 40. grozījums, kas par? Paldies. Paldies, kas pret. Pieņemts. Trešais kompromiss, kas par. Paldies, pieņemts. 45. grozījums, kas pār? Paldies, kas pret? Noraidīts. Pārējām pie 4. kompromisa grozījuma. Labi, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski pa 45. grozījumu. Beidzām balsot. Paldies. Un grozījums ir noraidīts. Ceturtais grozījums. Kas ir par ceturto grozījumu? Paldies. Pieņemts. 48. grozījums. Kas par? Paldies. Kas pret? Noraidīts. Pārējām pie 49. grozījuma. Kas par? Paldies, pieņemts. 47. grozījums, kas par? Lajana kunga grozījums, kas par, pret? Noraidīts. Piektais kompromiss, kas par? Paldies, pieņemts. Pārējām pie 52. grozījuma. Paldies. 53. kas par? Kas pret? Pieņemts. 54. Kas par? Pieņemts. 82. grozījums. Kas par? Labi. Atvainojos, tas atkrīt. Sestais kompromiss. Kas par? Paldies! pieņemts. Pārējām pie septītā kompromisa. Kas ir par septīto kompromisu? Paldies, pieņemts. 64. grozījums. Kas par? Paldies, kas pret? Noraidīts. 65. grozījums. Kas par? Paldies, kas pret? pieņemts, vai arī mums jāpārbauda balsojot elektroniski. Labi, balsosim elektroniski un pārbaudīsim. Balsojam par 65. grozījumu. Beidzam balsot. Un Lajankungs, jūs esat pret. Grozījums ir noraidīts. Astotais kompromiss. Kas par? Paldies. Pieņemts. 70. grozējums. Kas par? Lūdzu, celiet rokas. Paldies. Pieņemts. 71. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 72. Vai pārbaudīsim rezultātu? Labi, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 71. grozījumu. Beidzam balsot. Un 17 pār un 17 pret grozījums ir noraidīts. 72. grozījums. Kas par? Paldies. Kas pret? Pieņemts. Devītais kompromiss. Kas par? Paldies. Pieņemts. 80. grozījums. Kas par? Ā, šis jau grozījums ir iekļauts citā grozījumā, tātad pārējām pie 81. grozījuma. Balsojam par to, kas par, kas pret pieņemts. 83. kas par, tas atkrīt, man saka. Tagad 84. Kas par 84. Kas pret? Pieņemts. Nākamais grozījums. 86. Kas par? Paldies. Kas pret? Pieņemts. Tagad pārējām pie 90. grozījuma. Kas pār? Paldies, kas pret? pieņemts. 91. kas par, kas pret, pieņemts. 93. atkrīt. 94. Kas par? Paldies, kas pret? Pieņemts. 95. kas par? Paldies, pieņemts. 97. kas par? Paldies, pieņemts. 98. kas par? Kas pret? Manuprāt, tas ir noraidīts, bet balsosim elektroniski un pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums atkrīt. Nē, neatkrīt viss. Balsojam par 99. grozījumu, kas ir pār Celiet rokas. Paldies. Kas pret? Pieņemts. Pārējām pie simtā grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Simtu pirmais grozījums, kas par? Lūdzu, celiet rokas. Paldies, kas pret. Noraidīts. Simtu otrais, kas pār? Paldies, pieņemts. Pārējām pie grozījuma numur 103. Nā. Nē, pie 104. grozījuma pārējām. Kas par? Paldies, kas pret? Pieņemts. Tagad pārējām pie septītā grozījuma. Kas ir par? Celiet rokas. Paldies! Pieņemts. Astotais grozījums, kas par? Paldies, pieņemts. Devītais grozījums, kas par? Kas par? Kas pret? Pieņemts. Desmitais grozījums. Vai par to ir jābalso? Jā, balsojam par desmito, kas par? Paldies, pieņemts. 11. kas par? Paldies, pieņemts. 12. kas par? Paldies, kas pret? Pieņemts. 13. grozījums. Kas par? Kas par 13. Kas pret? Noraidīts. 14. Kas par? Paldies, pieņemts. 15. Kas par? Paldies, kas pret? Noraidīts. 16. Kas ir par? Paldies, kas pret? Noraidīts. 17. grozījums, kas par? Paldies, pieņēmts 18. Lajenkunga iesniegts, kas par. Paldies, pieņemts 19. kas par. Kas par, kas pret. Pieņemts. Vai mums jāpārbauda balsojot elektroniski? Labi, balsosim elektroniski. Balsojam par 19. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts, pat ņemot vērā Lajana kunga balsojumu. 20. grozījums. Sākam balsot. Tas ir, es atvainojos, celiet rokas, kas par 20. grozījumu. Kas pret? noraidīts. 25. Nē, es atvainojos 21. kas par? Kas par 21. Kas pret? Noraidīts. Tagad balsojam par visu ziņojumu tekstu kopumā elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot un Lajenkungs. Jā, pieskaitījām jūsu balsi. Ziņojums pieņemts. Przechodzimy do punktu siódmego. Tagad eh, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, numur septiņi. Raimērsas kundzes atzinums. Kontrols un citas darbības, eh, lai nodrošinātu pasākumu piemērošanu. Envi ir atbildīgā komiteja un mums eh, šeit ir kopīgas kompetences saskaņā ar 50. reglamenta pantu ir 383 grozījumi un e, tika piedāvāts sagatavot deviņas tādas balsojuma kategorijas, balso, e, grozījumu grupas, lai tas būtu vienkāršāk. E, domāju, ka mēs varam ķerties pie balsošanas, ja vien Rāmers kundze nevēlas kaut ko piemetināt. Nē, nē, šitas... yeah? nē, okay. šitas... Przechodzimy, przechodzimy do głosowania. Labi, tad tagad balsosim. Okay. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Blok pierwszy. Kto jest za przyjęciem? Pirmais grozījuma bloks. Kurš par? Lūdzu, celiet roku. Pret? Kas ir pret? Manuprāt, ka noraidīts, bet varbūt pārbaudīsim elektronisku drošības labad. Sākam balsot. Kam balsovanie? Beidzam balsot. Zamykam głosowanie. Pan Lajon za. Beidzam balsot. Lajankungs arī balso par, bet tik un tā grozījums ir noraidīts. Grozījuma bloks ir noraidīts. Ja Lajankungs ir pret, tad vispār noraidīts bez jebkādām šaubām. Otrais grozījumu bloks. Kas ir par? Pret. Kas pret? Man šķiet, ka ir pieņemts, bet uh, drošības labad nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par otro grozījumu bloku. Ok. Zamykam głosowanie. Przepraszam. Beidzam balsot. Odrzucono. Było oczywiste. Przechodzimy w takim razie. Noraidīts. Tur nav nekādu šaubu. Atvainojos par savu maldīšanos, saka priekšsēdētājs. Tagad 24. grozījums. Tas ir referenta grozījums, kurš ir par, pret, noraidīts.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 Noraidīts. 27. Tu ir za poprawką. 27. grozījums par 27. kas par pret? Noraidīts. 97. kas par? Nu, pieņemts. Par 28. nav jābalso. 101. Kas par? 101. Lūdzu, celiet roku. Kas par? Pieņemts. 102. 102. Kas par? Pieņemts. Przepraszam, powtarzamy głosowanie. Nobalsosim vēlreiz. Kas par? Priekšsēdētāji kungs, jūs nebalsojāt par 102, jūs tikai teicāt pieņemts un miers. Nu, kamēr mēs dzirdam um, tulkojumu, kamēr mēs saklausām tulkojumu, kamēr tas nonāk līdz mums, tas viss jau ir garām. Es atvainos, saka priekšsēdētājs, es redzu, ka koordinatori ir vienbalsīgi un visi balso pār tad jau es nesaku, ka ir jābalso pret, jo tad jau tāpat iznākums ir skaidrs. Es redzu, ka vairākums balso par. Varbūt eh, neesmu tik formāls, kā vajadzētu būt. Nu, centīšos uh, runāt skaidrāk. Jā, es saprotu jūs paskaidrojumu, saka runātājs. Bet es vispār nedzirdēju, ka jūs teicāt balsojam. Nu, varbūt pie vainas ir tulkojums.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 Poprawka 101 przyjęta. Przechodzimy. Grozījums pieņemts. 102. Kas par? Pret? Noraidīts. 103. Kas par? Pret? Noraidīts. 32. grozījums par? pret, pieņemts. 105. grozījums, 105. Nē, tomēr par 34. priekšsēdētājs atvainojas. 34. kas par? Noraidīts. 105. tagad, kas par? Pret? Pieņemts. 106. Kurš par? Pret. Pret. Grozījums pieņemts. 107. Kas par? Tagad par 107. Kas ir pret? Noraidīts. 35. Kurš par? pret pieņemts. Simt desmitais grozījums. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot elektroniski par 110. grozījumu. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pan Lajona przeciw. Lajonkungs ir pret. Tātad grozījums ir noraidīts. Simt divpadsmitais, kurš par? Pieņemts. Lielākais skaits kolēģi balsoja par 36. par. Pieņemts. 114. par. Pret. Nu, šķiet, ka grozījums ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 114. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 116. Kas par? Pret. Noraidīts. 118. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 118. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. Kurš pār? Pieņemts. 120. Kas pār? 120. Pār pret, pieņemts. 121. par, pieņemts. 37. kurš par, pieņemts. 38. referentes grozījums par, pieņemts. 40. grozījums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

pret, noraidīts. Četrdesmit pirmais par pieņemts. 133. Kas par? Bardzo poprawka 135. Priekšsēdētājs atvainojas, tomēr jābalso par 135. 135. Kas par? Pret? Pieņemts. 137. par? Pret? Noraidīts. 138. kas par? Kas par? Pret? Kas ir pret? Pieņemts. 139. kas par? Pret? Pieņemts. 140. par? Pret? Pieņemts. 42. Referentes, kas par pieņemts. 142. Par pieņemts. 143. 143. kas balso par pret Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 143. Suvaņeltu popravku. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Lainkungs. Arī jūsu balss ir pieskaitīta. 145. Kas par? Pieņemts. Četrdesmit trešais par, pret, pieņemts. Četrdesmit ceturtais, kas par, Kas balso par pret? Grozījums noraidīts. 148. par pret noraidīts 45. kas par pret pieņemts 149. par pret pieņemts. 150. par pieņemts. 151. referents grozījums par pret pieņemts. 152. par pret pieņemts Pieņemts. 153. Kas par? Lūdzu, celiet roku. Pret. Pieņemts. 155. 155. Kas balso par pret? Pieņemts. 156. par pret pieņemts. 47. Kurš par? 47. Pieņemts. 157. Referents kundze. Jums ir kas piemetināms? Gribēju uzdot tikai vienu jautājumu par to, kā šodien tiek vadīta balsošana. Uh, Mums ir brīvas mandāts, un es domāju, ka nepietiek tikai skatīties uz to, kā izturas koordinatori. Tādēļ ir jāvada balsošana jautājot eh, par pret atturas. Tātad tādā veidā ir jāvada balsošana. Paldies! Labi, jums taisnība. 47. grozījums par pret pieņemts. 157. kas par? Lūdzu, celiet roku. Tomēr jābalso par 48. saka priekšsēdētājs, jo iepriekšējais ir atsaukts. Nē. 158. Balsojam par 158. saka priekšsēdētājs. Kas ir par? pret, pieņemts. 159. par, pret, pieņemts. 160. kas par, pret, noraidīts. 161. Kurš balso par? Pret. Pieņemts. 162. Kurš ir par? Pret. Pieņemts. 163. Kurš par? Pret grozījums noraidīts. 164. par pret noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 164. Głosowanie. Beidzam balsot. 15. O, poprawka upadła. 100... Grūzījums ir noraidīts. 49. Kurš par? 49. par. Pret. Grozījums pieņemts. 165. Kurš par? Pret. Pieņemts. 166. par pret pret pieņemts. 50. referenta grozījums, kas par pret pieņemts. 51. arī referentas grozījums, kas par pret pret pieļauts. 168. Par to nav jābalso. 52. Kas par? 52. Par. Pret. Pieņemts. 169. Kas par? Pret. Pieņemts.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 Pārbaudīsim, sākam balstot elektroniski par 172. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. E, pan, e, poprawka upadła. Okej. Okay. Poprawka. Grozījums ir noraidīts. Poprawka 174. 174. par. Par, pret. Noraidīts. 175. par. Pret. Noraidīts. 176. par. Pret. Noraidīts. 177. par. Pret. Noraidīts. 178. par, pret, pieņemts. 179. par, pret, pieņemts. 182. kas par, 182. pret, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Poprawka przyjęta. Poprawka 108. Grozījums pieņemts. 184. Kas par? Pret? Noraidīts. 186. par pret noraidīts. 186. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Simtu astoņdesmit sestais. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 187. Kas par? Pret. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 187. Beidzam balsot.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 Man izskatās, ka ir noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot par trešo grozījumu bloku. Beidzam balsot. Grozījums, grozījuma bloks ir noraidīts. Przechodzimy do bloku numer... No, no, no, poprawka 53. Blok Tagad 53. grozījums. Kas par? Priekšsēdētājs atvainojas, tomēr jābalso tagad par ceturto grozījumu bloku. Kas par? Pret? Noraidīts. 188. Tu esi za popravku. 188. Kas par?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 Noraidīts. 189. Kas par? Pret. Noraidīts. 190. grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 191. par pret. Noraidīts. 192. par pret noraidīts. Simt deviņdesmit ceturtais. Nē, tomēr simt deviņdesmit sestais. Kas par? Popravka pieņemta. Par pret atturs pieņemts. 198. par pret Pieņemts. 19. Kas par? 99. Ah, yes, 199. Okay, it is mistake. Poprawka 199. 199. tomēr. Kas par? Pret? Kas pret? Noraidīts. 201. Kas par? Spravza. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 202. Kas par? Pret. Noraidīts. 203. Kas par? Pret. Noraidīts. 204. par. pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts.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 Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Tā. Grozījums noraidīts. 203. Arī elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 203. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piektais par. Pret. Noraidīts. 207. 207. pret. Noraidīts. 208. kurš par. Pret. Noraidīts. 59. kas par. Nē, par to nav jābalso. 210. kas par. Pret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 Noraidīts. 215. par. Pret. Noraidīts. 217. par. 217. Pret. Noraidīts. Sešdesmit otrais. Nē, nē, 219. tomēr. Par? Pret? Paldies, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 200, 219. elektroniski. Tas ir manis paša iesniegtais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 220. Divsimt divdesmitais par, pret, pieņemts. 221. par, pret, Noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. 221. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 222 par, pret, noraidīts. 228. Par. Pret. Pieņemts. 229 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 229. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit piektais. Par. Pret. Pieņemts. 230. par

pret? Kas ir pret 238? Pārbaudīsim elektroniski. 238. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt trīsdesmit septiņi par pret, pieņemts, 67. par, pret, pieņemts, 238. par, pret, pieņemts, 239. par, pret,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 Noraidīts. 243. Labi, pārbaudīsim 242. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. Sākam balsot par. Pret. Pieņemts. 68. Par. Pret. Pieņemts. 60, 244. Atvainojos priekšādātājs sevi labo, tomēr 69. tālāk. 69. grozījums par pret pieņemts. 70. par pret pieņemts. Tālāk blokā, nu, par bloks numur 5. Par pret pret pieņemts. Divsimt četrdesmit piektais. Par? Pret? Pieņemts. 246. par? Pret? Pieņemts. 248. par. Pret. Balsosim elektroniski. Par 248. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt četrdesmit devītais. Par? Pret? Pieņemts. Divsimti piecdesmit pirmais. Par? pret. Noraidīts. 252 par. Pret. Noraidīts. 77. Par. Pret. Pieņemts. 253. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 253. pieņemts. Labi, ja vēlaties atkārtosim balsojumu par 253. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā bija mana kļūda priekšsēdētājs atzīsti pieņemts pāriem pie 255. par pret pieņemts. 258. par pret atturs pieņemts. 257. par pret Pārbaudīsim elektroniski 257. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmit devītais par. Pret. Noraidīts. 260. par. Pret. Noraidīts. 262. par. Pret. Noraidīts. 263. par. Divsimt sešdesmit trešais vēlreiz. Pret? Noraidīts. 264. Par. Pret. Pieņemts. 265. Par. Pret. Noraidīts. 268 par. Pret. Noraidīts. 267. par, pret, pieņemts. Tālāk grozījuma bloks numur 6 par. Pret. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsosim par sesto grozījumu bloku. Beidzam balsot. Pieņemts. Divisimta septiņdesmit otrais. Par? Pret? Pieņemts. 173. Par? Pret? Noraidīts. 274 par? Pret? Noraidīts. 275 par? Pret? Noraidīts. 278 par. Pret. Noraidīts. 277 par. Pret. Jāpārbauda elektroniski, nebija skaidrs rezultāts. Balsojam par 277. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt septiņdesmit astotais par. Pret. Pieņemts. Divsimt septiņdesmit devītais.

pret. Pārbaudīsim elektroniski 292. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi simti deviņdesmit trešais par, pret, Pieņemts. 294 par. Pret. Pieņemts. 295 par. Pret. Pieņemts. Pārējiem pie septītā grozījuma bloka Kas par? Pret? Pieņemts. Pāriem pie grozījuma numur 300. Par? Pret? Noraidīts tā šķieta, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk de Castro kunga grozījums numur 301. Par? Pret? Pieņemts. 303. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 303. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. Damas kungi, tā viņš šķiet, ka manas brīles vairs skaidri nerāda. Nu jā, jo es turpinu tik skatīties savās piezīmēs. Tātad 302. grozījums tālāk. Lūdzu, celiet rokas, kas pret. 304. Referent, lūdzu. Jāsaka, ka ļoti ilgi ir jāgaida tulkojums uz vācu valodu. Ja tie ir tikai skaitļi, tad viss ir ļoti labi, bet eh, ja tur ir jātulko vairāk teikumu, tad tas prasa ilgāk laiku un mēs vairs nevaram izsekot. Dziękuję. Tak posām šie čī. Labi, ņemšu to vērā. 302. Kas par? Pret? Noraidīts. 304. Pret. Pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski 304. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 305. Nē, tomēr par 305 mums nav jābalso. 307. Par? Pret? Pieņemts. 308. Par? Pret? Pieņemts. 310. Nē, par to nav jābalso. 309. Par? Pret? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 309. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. par. Pret. Pieņemts. 313. Nē, labi, pārbaudīsim 85. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 313. Kas par? Pret? Noraidīts. 314. par? Pret? noraidīts. 315 pret noraidīts. 316 par pret pieņemts. 317 par pret pieņemts. 318 par, pret, pieņemts, 319 par, pret, pārbaudīsim elektroniski 319. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret. Pārbaudīsim elektroniski 323. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīssimti divdesmit ceturtais par. Pret. Noraidīts. 325. par. Pret. Pieņemts. 328. par. Pret. Pieņemts. 327. par. Pret.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 Pieņemts. Tālāk astotais grozījumu bloks. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski, balsojam elektroniski par astoto grozījumu bloku. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu tad par visiem jābalso atsevišķi. 331. Nē, 338. par. Pret. Noraidīts. Tagad devītais grozījuma bloks. Par. Pret. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad par devīto grozījumu bloku elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Nu tad 342.

Noraidīts. 346. par pret noraidīts. Trīsimt četrdesmit septītais grozījums. Kas par? Paldies, pret. Pieņemts. 348. grozījums. Kas par? pret noraidīts. 349. kas par pret pieņemts. 350. kas par pret paldies pieņemts. 351. kas par pret pieņemts. 352. grozījums, kas par pret pieņemts. 353. kas par paldies, kas pret pieņemts. 354. kas par kas pret pieņemts. 355. kas par paldies, kas pret pieņemts. 356. kas par? Paldies, kas pret? Noraidīts. 357. kas par? Pret. Noraidīts. 358. kas par? Pret. Pieņemts. 359. kas par? Pret pieņemts. 360. kas par pret norēdīts. 361. kas par pret pieņemts. 362. kas par pret pieņemts. 363. kas par pret pieņemts. 364. kas par. Paldies, kas pret. Noraidīts. 365. kas par. Pret. Pieņemts. 366. kas par. Pret. Noraidīts. 367. kas par pret pieņemts. 368. kas par pret noraidīts. 369. kas par pret pieņemts. 370. kas par pret noraidīts. 371. Kas par? Pret. Pieņemts. 373. Nē, vispirms balsosim par 371. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot.

Vai pārbaudīsim, balsojot elektroniski? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 307, 378, kas par pret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 Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 380. grozījumu. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar četru balsu pārsvaru. 381. kas par pret atturs noraidīts. 382. kas par pret pret noraidīts. Mēs pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 382. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 383. grozījums. Kas par Paldies pret. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs to noraidījām tām tālāk. 86. grozījums, kas ir par Paldies, kas pret noraidīts. Tagad pārējām pie 20, 91. grozījuma, kas par, pret, noraidīts. 92. kas par, pret, pieņemts. Un tagad 93. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 94. kas par pret noraidīts. Tagad balsojam par visu atzinumu kopumā ar grozījumiem. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts. Liels paldies mūsu atzinuma autorei. Dāmas un kungi, tagad tiekamies trijos pēcpusdienā, un šajā sēdē piedalīsies Grieķijas prezidentūra un to pārstāvēs Grieķijas lauksaimniecības ministrs. Bet eh, es tomēr gribētu jūs lūgt vēl palikt zālē, jo mums šī rīta sēdē vēl ir palicis viens darba kārtības punkts, kas ir ļoti jauks punkts un eh, proti eh, mums ir jāsniedz pārskats par mūsu komitejas delegācijas vizīti La Rioja, Spānijā. Es biju šīs delegācijas vadītājs un tādēļ es gribētu jūs informēt par šo braucienu es gribētu jums pastāstīt par mūsu tikšanos. Eh, mēs devāmies uz Spāniju 28. 30. oktobrī un organizatorisku iemeslu dēļ nesam varējuši jūs informēt par šo braucienu līdz šim un tādēļ man ir liels prieks to darīt šodien. Es vēlētos pateikties Herāns Garsīs kundzei par to, ka viņa bija organizējusi tik ļoti interesantu vizīti ar tik interesantu un piesātinātu programmu. Uh, programma bija veltīta galvenajām uh, lauksaimniecības iezīmēm šajā reģionā. Tā, uh, tā ir vīnkopība, bet mēs arī iepazināmies ar dārzkopību un siera ražošanas nozari. Mums bija daudzas tikšanās, mēs daudz ko uzzinājām par kvalitātes jautājumiem šāda veida lauksaimnieciskajā ražošanā. Delegācijā piedalījās arī Lulingas kundze, kura vada parlamentā vīna intergrupu. Tāpat delegācijā piedalījās arī Kapulas Santos kungs un Hausling kungs Mums bija tikšanās ar Spānijas lauksaimniecības ministru, ar, La ar Johas autonomijas vadītāju. Mums bija uh, tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, ar lauksaimniecības asociāciju pārstāvjiem, un mēs uzzinājām arī par um, izcelsmes norādes. Uh, noteikumiem, ko piemēro šajā reģionā. Mēs arī varējām apmeklēt vīnkopības reģionu, kas ir liels un ļoti skaists. Šī vizīte bija tiešām ļoti interesanta. Mēs iepazināmies ar to, kā var popularizēt lauksaimniecības ražošanu, uh, Uh, un uh, uz, runājām ar lauksaimniekiem, ar reģiona pašvaldību, kas uh, sniedz lielu atbalstu vietējiem vīnkopiem un siera ražotājiem. Viņi liek lielu akcentu uz izstrādājumu kvalitāti, un šī reģiona izstrādājumi tiešām ir pazīstami visā pasaulē. Uh, Mm, tiešām mūsu delegācijas locekļi uh, bija ļoti iespaidoti, uh, uzzinot, cik lielu atbalstu reģionālā pašvaldība sniedz vīnkopiem un siera ražotājiem. Snie, uh, pašvaldība sniedz atbalstu arī veicinot uh, izstrādājumu pārdošanu, un tas ir paraugs citām valstīm, citiem reģioniem, un vēlreiz gribējos pateikties Herances Garcijas kundzei par to, ka viņi tik lieliski bija organizējuši šo delegācijas braucienu. Es saprotu, ka arī viņa vēlas teikt uh, dažus vārdus par šo tematu. arī jūsu uh, līdzstrādnieki ir mums ļoti palīdzēja organizējot šo vizīti un lūdzu nododiet viņiem mūsu pateicību gan saviem līdzstrādniekiem, gan arī reģiona pašvaldībai. Un es redzu, ka arī Kapulos Santos kungs vēlas runāt. Sēdētāja kungs, gribēju tikai apstiprināt jūs teikto. Un gribēju jūs arī uzteikt par uh, jūsu organizatoriskajām prasmēm. Jūs patiešām ļoti labi vadījāt šo misiju. E muito impressionado pela forma e pelo, com que, pelo carinho. Es domāju, ka reģions var lepoties ar to, ka lauksaimniecība tur uh, plaukst un zeļ. Un patiešām uh, mani arī aizkustināja tas, cik uh, aizgrābti, bija cilvēki, cik kaislīgi viņi stāstīja par lauksaimniecību savā reģionā, gan lauksaimnieki paši, gan ierēģi. Vizīte bija ļoti labi organizēta, bija arī um, Spānijas iestāžu organizētas vakariņas, un gribu pateikties kolēģei Esterei par to, cik daudz darba viņa ieguldīja, lai organizētu vizītu, un paldies, protams, arī priekšsēdētājiem. Bardzo dziękuję. Mam podobny pogląd e, pani poseł. Paldies. Es jums varu piekrist. Un tagad labprāt došu vārdu Herāns Garsīs kundzei. Paldies. Pues muchas gracias, señor Sikierski. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sikierska kungs. Gribēju pateikties uh, Kapalas Santos kungam par laipniem vārdiem, gribēju pateikties arī komitejai, visiem kolēģiem. Paldies, ka jūs apciemojāt manu reģionu Larioha. Kā jūs minējāt, mēs uz Riohu devāmies, lai uzzinātu, kas tur notiek uz vietas, lai varētu paši savām acīm redzēt, kā tur dzīvo un strādā lauksaimnieki. Lauksaimniecība ir galvenais rūpals reģionā, tur tiek ražota pārtika, kas ir tātad tiešā veidā saistīta ar lauksaimniecību un vīnsaimniecību uz vietas. Jāsaka, ka vizīte izdevās patiešām ļoti jauka. Ministrs uh, bija ieradies uz pasākumu, bija pārstāvēta arī pašvaldība, vietējā valdība un bija pilsētas mērs un arī parlamenta uh, spīkeris. Bija pārstāvētas vietējās organizācijas, līdz ar to mūsu vizīte nepagāja nepamanīta. Tur bija arī daudz žurnālistu, kas ieradās arī Ohā, un es domāju, tas patiešām spodrināja arī mūsu tēlu. Um, domājot uh, arī par kontaktu veidošanu ar kaimiņu reģioniem. Uh, par šo vizīti daudz tika rakstīts, un uh, tā tika arī atspoguļot televīzijā. Un es domāju, ka bija ļoti jauki, ka lauksaimnieki vietēji ierēģi varēja sazināties, sarunāties ar parlamenta deputātiem. Nu, tā bija izcila iespēja, un mēs varējām um, kaldināt kontaktus ar kolēģiem un lauksaimnieku asociācijas arī bija patiešām gandarītas. Liels paldies par to, ka šāda iespēja mums tika sniegta. Un es gribētu teikt, ka reģionālā valdība vēlas pateikties lauksaimniecības komitejai un paldies arī par to, uh, kas tika teikts par uh, lauksaimniecības un pārtiks ražošanu La Riohā. Protams, es gribu pateikties arī no savas puses un irigācijas sistēma, nu tas bija vienkārši lielisks piemērs, uh, par ko mēs varējām tur uz vietas pārliecināties. Tāpat apmeklējām arī vairākas cukuru fabrikas un, ja mēs runājam par KLP reformu, protams, uh, tas šai vizītei piešķir vēl tādu papildus jēgu. Bija ļoti jauki, ka mēs varējām paskatīties, pārliecināties par to, kā tiek izmantoti eraf līdzekļi, arī ūdens resursu un citu resursu apguvē. Tas ir, protams, nepieciešams arī enerģētikas ražošanā, enerģijas ražošanā. Es ceru, ka jūs atgriezīsieties nākamajā sasaukumā un varbūt mēs atkal varētu apmeklēt Spāniju, piemēram, dodoties uz Lariohas um, apakšgalu. Protams, reģions ir pietiekami liels un uh, dažādās tā teritorijās, dažādās vietās ir vērojams liels atšķirības. Ir atšķirīga augsne, ir atšķirīgas, uh, atšķirīga apstākļi, piemēram, Rioja Baha reģionā, Lejas Riojā. Paldies! paldies. Arī uh, es uh, lūgtu, lai jūs manā vārdā, mūsu visu vārdā pateiktos vietējām iestādēm Larioha. Paldies jums! Paldies jūsu eh, palīgiem, asistentiem. Vizīte patiešām uh, tika organizēta ļoti labi. Es pats biju referents par uh, maza mēroga lauksaimniecību, un es arī ļoti daudz ko iemācījos apmeklējuma laikā. Vīna ražošana, jā, tur viss ir ļoti labi uh, organizēts, tur man daudz kas nepārsteidza, bet piena ražotnes, nu, tas uz mani atstāja neizdzēšam iespaidu. Ir mazie ražotāji, kas tur kazas un aitas, un viņi izcili sadarbojas ar ražošanas industriju. Promocija drobni rolnici, drobni produkti. Un Polijā es to esmu atkārtojis neskaitāms reizes, ir jāpievērš vairāk uzmanības mazajiem ražotājiem, tiem ir nepieciešams um, valsts struktūra atbalsts, lai viņi varētu noturēt savus standartus un produktu kvalitāti pietiekami augstu. Mazie ražotāji ir jāatbalsta, un tam, protams, ir nepieciešams arī attiecīgais likumdošanas satvers. Lariohas reģiona ražotāji mūs uzņēma ārkārtīgi viesmīlīgi un mani uzaicināja reģionu apmeklēt atkārtot un šķiet es to arī darīšu. Šķiet, ka tā ir ļoti jauka vieta Spānijā, jauks reģions un labprāt uz turien došos. Vēl paldies visiem, kas organizē šo pasākumu, kolēģiem un Es reti piedalos eh, šādās vizītēs, šādos izbraukumos ārpus Briseles. Bet nu diena. Mm, tas, ka komitejas eh, darbinieki pat sāka mācīties poļu valodu, lai labāk organizētu vizīti, man patiešām iespaidoja. Tātad eh, Tagad sanāksmi pārtraukšu, trijos lūkšos visus atgriezties šajā zālē. Mēs pie sevis sveiksim Grieķijas lauksaimniecības ministru. Grieķija tagad ir prezidējušā valsts. Es esmu pārliecināts, ka sanāksme būs ļoti interesanta. Mēs varēsim runāt gan par tādiem vispārīgākiem jautājumiem, gan par lauksaimniecību. Tiekamies atkal pulkstens trijos. Es uh, atvainojos, uh, ja pieļāvu varbūt uh, kādas nepilnības, vadot balsojumu, un man vajadzēja vienkārši aizstāt Kastro kungu. Paldies, atvainojos vēlreiz. Mm -hmm.